La commissione petizione. E non hanno chiesto? Sì, hanno chiesto e l'ho perso. Hanno perso? Sì. Buongiorno a tutti, diamo inizio. Sveicināti visi, sveicam jūs. Mūsu komitejā eh, sākam darbu, ceram, ka visi kolēģi ir klāts. Un mēs iesāksim ar astoto darba kārtības punktu, kas ir izdevuma pārvaldība attiecās uz pārtiks aprits, dzīvnieku veselību, dzīvnieku apturību, augu veselību un augu reproduktīvu materiālu. Referente Aņēs Celebrēna. Un mēs liksim uz balsošanu Lebrēnas kundzes ziņojumu par šiem izdevumiem kas ir iekļauts dzīvnieku un augu veselības paketē, bet tā kā priekšlikumam ir jāstājas spēkā nākošā gada 1. janvārī, mēs gribētu pabeigt sarunas par šo dosie pirms eh, pārējās paketes daļas. Atgādinu, ka ir 117 grozījumi un 4 balsošanas bloki paredzēti, lai padarītu eh, balsošanu vieglāku. Lebrēns kundze, vai jūs gribat izteikties? Ļoti īsi priekšsēdētāji domāju, ka jūs būtiski kaut ko pateicāt, un būtiskākais ir tas, lai mēs varētu termiņos iekļauties ar balsošanu, jo paveiktais darbs, manuprāt, ir labs kompromiss. Un gribu pateikties visiem, kuri strādāja, lai šis kompromiss būtu vislabākais visiem, tā skaitā sekretariāts un vispārējais. Paldies, Aņiesa! Un tagad pāriesim pie balsošanas. Ceturtais grozījums. Par, pret, atturas, pieņemts. Piektais. Par, pret, atturas, pieņemts. Piektais envi par, pret, atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. NV5. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais. 60. palsenu grozījums par. Pret. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. 60. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais 61. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk pirmais bloks. Pirmai. Elektroniski balsojam par pirmo, pirmais bloks. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais eh, referenta grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Nav pieņemts. Pārbaudām elektroniski. Sestais referenta grozījums par pret. Četru. Noraidīts. Allora, uh, andiamo a... Žozē, tev bija taisnība. Un tālāk pāriem pie otrā bloka. Elektroniski sākam balsot. Otrais bloks. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums. Celiet rokas par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk 69. par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk budžeta trešais par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss par pretāturas pieņemts. Ceturtais bloks par pret atturas pieņemts. Tālāk 75. par pret atturas pieņemts. Trešais bloks par pret atturas pieņemts. NV12 par pret atturas pieņemts. NV13 par pret atturas pieņemts. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. NV14 par pret atturas pieņemts. Referenta 16. grozījums par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. NV17 par pret atturas noraidīts. NV18 par pret atturas noraidīts. Tālāk. 83 par pret Pārbaudām elektroniski. 83. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Elizabete gribēja izteikties. E, priekšsēdētāji. E, noraidījām 17. NV 18 atvainojos, saka runātājs. Vai nevajadzēja likt uz balsojumu citus grozījumus? Paldies, Elizabet, tev ir taisnība. Pirms en, pēc NV 18 ir 18. referenta pārpret atturas pieņemts. Tālāk.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 pret atturas noraidīts. del rapporteur. 86. Pa, 86. par. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Nav spēkā. NV22. NV22 par pret atturas pieņemts. Tālāk 87. par pret atturas pieņemts. Turpinām. NV24 par, par, pret, atturas, pieņemts. NV25 par, pret, atturas, pieņemts. 22 par, pret, atturas, pieņemts. Pieņemts. 88. par pret atturas pieņemts. NV26 par pret atturas pieņemts. Elektroniski pārbaudām NV26. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar viens balss pārsvaru. Tālāk 24. Balsojam par, pret, atturas pieņemts. Astoņ, 90. girlinga grozījums par, pret, atturas pieņemts. 96. par 95. saka priekšsēdētājs. Nē, tomēr 96. par. Celiet rokas pret. Atturas noraidīts. Izskatās, ka noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot 96. Beidzam balsot. Ļoti labi, tik tiešām pieņemts. Divdesmit devītais. Par. Pret saturas pieņemts. Trīsdesmitais. Par pret, atturas, izskatās, ka noraidīts. 99. par, pret, atturas, pieņemts. 100. par, pret, atturas, izskatās, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. 100. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. Pret atturas pieņemts. 32. Par pret atturas pieņemts. 101. Par pret atturas pieņemts. 102. par, pret, atturas, pieņemts. 33. par, pret, atturas, pieņemts. NV 32 par, pret, atturas, pieņemts. NV 33 par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudām. NV33 sākam balsot. Tik tiešām. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais 103 par pret atturas. Izskatās, ka noraidīts. 34. par pret atturas. Pieņemts.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 Envi, no, è decaduto, andiamo a 40, sì. Emendamento 40 del rapporto. Tālāk 40. Eh, par. Pret atturas pieņemts. Tālāk 108. par. Pret atturas pieņemts. Simtu desmitais par pret atturas. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. 110. Palsenas grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Un nākošais. 111. Balsojam par, pret, atturas, pieņemts. 41. par, pret, atturas, pieņemts. 41. NV par, pret, atturas, pieņemts. 112. par, pret, atturas, pieņemts. Un tālāk. NV43 par pretsaturas pieņemts. Siamo al 114 NV45. 114 par pretsaturas noraidīts. 115 par pret atturas noraidīts.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 Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. 116. Beidzam balsot. Noraidīts. 46. 46. par. Pret atturas pieņemts. Pielikumi. NV1 par. NV1 par pret atturas noraidīts. Piecdesmit otrais par pret atturas pieņemts. Tālāk 53 par pret atturas pieņemts. 55 par. Vai tik tiešām 55 jautā priekšsēdētājs? 55 e saltato. Andiamo al 56 Dancila. Patiesībā tas atkrīt. Tātad 56. īstenībā. 56. pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 57 par pret. Pārbaudām 57. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tālāk. Iepriekšējais bija noraidīts. Tālāk bal liekam uz balsojumu. Allora, eh, colleghi, abbiamo finito, ma abbiamo saltato un emendamento. Esam pabeiguši, bet man sekretārijas saka, ka vienu balsojumu, vienu grozījumu mēs esam pārlēkuši. Otrajā, nē, trešajā lapusē 15. referenta grozījums. Pēc trešā bloka, trešajā lapusē 15. referenta grozījums ir jāliek uz balsojumu pār, pret atturas pieņemts. Un tagad likumdošanas priekšlikums ar grozījumiem kopā. Un to liekam uz balsojumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un likumdošanas rezolūcija. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Tālāk lēmums par sarunu sākšanu ar padomu par vienošanos pirmajā lasījumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un visbeidzot, sarunu grupā. Priekšsēdētais referents un referenti sastāvs. Sākam balsot. Sarunu grupas sastāvs. Pieņemts. Apsveicam kolēģi Aņis Lebrēnu. Mēs varam uzsākt sarunas. Lai līdz 1. janvārim viss varētu stāties spēkā. Apsveicam Lebrēnas kundzi darbie kolēģi. Un tagad pāriesim pie Erika Andriju ziņojumu. Ar nosaukumu reģionāla zīmola izveida virzības paraugu praksi lauku ekonomikā. Liksim uz eh, balsojumu grozījumus un cerams, ka līdz priekšsēdētāju konferencija 5. decembrī priekšlikums, pieteikums grozīt eh, ziņojuma nosaukumu, lai svītrotu vārdu kvalitāti. Līdz ar to ziņojuma nosaukums paliek, ja priekšsēdētāja konference eh, piekrīt reģionāla zīmola izveidu virzību uz parāgu praksa lauku ekonomikā. Ērika, tu gribi izteikties? Eh, viena minūte Ērikam. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties par darbu visiem ēnu referentiem. Lai svītrotu tos pārpratumus, kādi varēja rasties mūsu pirmajā viedokļa apmaiņā, un, protams, lai pateiktos sekretariātam par paveikto darbu visā ziņojuma sagatavošanas gaitā. Bene, grazie Erik, se siete pronti possiamo iniziare le procedure di voto. Paldies, esam gatavi, tad sāksim balsot. Sākot ar pirmo punktu. 44. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 47. grozījums, kas par, pret, atturas, Noraidīts. 48. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tad bloks kompromisa grozījums par trešo punktu par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk, 53. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Tad kompromisa grozījums ar tais punkts par pret atturas pieņemts. Tālāk 63. grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski elektroniski. 63. grozījums. Sākam balsot. Noraidīts. 65. grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. Tālāk. Kompromisa grozījums par? Pret? atturas pieņemts. 74. grozījums par pret atturas pieņemts. 72. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums, tas punkts par pret atturas pieņemts. 76. grozījums par pret atturas, noraidīts. 88. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Un tad kopā kompromiss par 7. un jauno 7. A punktu par, pret, atturās, pieņemts. Tālāk, 98. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 99. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 100. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk. 6. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 7. grozījums par, atturās pieņemts. 8. grozījums par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret atturās pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturās pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par pret atturās pieņemts. Divpadsmitais par pret atturās noraidīts. Trīspadsmitais par, pret, atturās. Pārbaudīsim elektroniski. 13. grozījums. Sākam balsot. Dichiaro chiusa la votazione. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk, 14. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Pārbaudīsim 14. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Should be just very close. Sì. Chiusa la votazione ed è... Beidzam balsot. Pieņems. 17 pār 14 pret. 15. grozījums. Garsies grozījums. Kas pār? Pret. Atturās. Pieņemts. 16. grozījums par atturās noraidīts. 17. grozījums par pret atturās pieņemts. 18. grozījums par pret atturās pieņemts. 19. grozījums par pret atturās pieņemts. 20. grozījums par pret atturās pieņemts. Šķiet, ka pieņemts. 21. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski 21. skota grozījumus. Sākam balsot. Sì, direi respinto, però facciamo risultato. Šķiet, ka bija noraidīts. Jā, noraidīts. Emendamento 22, Nikolson. Chi a favore, alzi la mano. 22. grozījums par, pret, atturās, norādīts. 25. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 26. grozījums par, pret, atturās, Tātad vēlreiz par 23. grozījumu pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Rossi di là, vedi. Ok, chiusa la votazione. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. grozījums. Kas par? Pret, atturās. Pieņemts. 26. grozījums par, pret, atturās. Tālāk. Kompromiss apsvarumu H par pret atturās pieņemts. 32. grozījums par pret atturās noraidīts. 42. grozījums par pret atturās noraidīts. 38. grozījums par pret atturās pieņemts. 39. par pret atturās, noraidīts. 40. grozījums par, pret, atturās, pārbaudīsim elektroniski. 40. grozījums. Sākam balsot. Jo negatīvi? Ah, oui? Ah no, no, no, <laughs> e avevamo il vicepresidente che votava contro se stesso. Emendamento. Pēc priekšsēdētājs balso pret pats savu grozījumu. Tad balsojam par 40. Beidzam balsot. Un noraidīts 41. par, pret. Pieņemts 43. par, pret. Atturās, noraidīts. Tagad balsosim par regiju tekstu. atsevišķs balsojums. 1, 2, 3 par, pret, atturās, noraidīts. Regī 3 par, pret, atturās, noraidīts. Regi 5 par pret atturās noraidīts. 7. regi par pret atturās noraidīts. Regija 8 par, pret, atturās, noraidīts. Regija 9 par, pret, atturās, noraidīts. Pārbaudīsim Regija 9. Sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad, darīgi, devītais ir apstiprināts. Tad atzinums no transporta komitejas. Tran C par, pret, atturās, pieņemts. Pirmais tran un otrais par, pret, atturās, noraidīts. Tran 3 par, pret, atturās, pieņemts. Ceturtais tran par, pret, atturās, noraidīts. Tran 4 pārbaudīsim par, pret, atturās, pieņemts. Tran 7 par, pret, atturās, pieņemts. Tran 8 par, pret, atturās. Pārbaudīsim tran 8. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, noraidīts. Tran 10 pār, pret, atturās, noraidīts. Un tagad par rezolūcijas projektu ar grozījumiem. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Nu, īsta vienbalsība nav, trīs tomēr bija pret, 30 pār, 3 pret. Apsveic Eriku. Kā jau parasti, tad gaidīs papildinājums līdz 5. decembrim. Mēs ceram, ka priekšsādātā konference varēs ātri pieņemt mūsu priekšlikumu mainīt virsrakstu. Un Tālāk, nākamais punkts - viedokļu apmaiņa ar komisiju par deleģētajiem aktiem. Vedo Tasso Sagnotis che è con noi, buongiorno. Allora colleghi, durante il dibattito in plenaria. Colleghi, plenārsēdes laikā kad runājām par KLP reformu, pagājušajā nedēļā diezgan daudzi norādīja, ka esam nobežījušies par deleģētajiem aktiem no lauksaimniecības ģenerāldirektorāta ekspertu, dalībvalstu ekspertu darba grupās, to novēroja sekretariāts. Tas tika pausts arī CSI kontekstā par deleģēto aktu atbalstī, atbilstību vai neatbilstību starpsinstitucionālajiem nolīgumiem par pamataktiem, un mēs lūdzām komisijas pārstāvu Tāsi Sanjotis paskaidrot, kāda ir pašreizējā situācija attiecībā uz konkrēto tekstu, paskaidrot, kāda ir atsevišķo normu mērķi, kādas ir iespējas pārskatīt tās šīs normas ar delģētajiem aktiem. Jā, tad, kurā klajā komisija un pēc tam, kas tiek nosūtīta padomēji un parlamentam. Aicinu ieklausīties šajā pirmajā diskusijā. Tad detalizētāk diskusija paredzēta 2. decembrī šodienas nolūks ir gūt informāciju, bet 2. decembrī vēl pie šīs tēmas atgriezīsimies. Un tad būs īpašs punkts pirmdienas darba kārtībā. To apspriedīsim inkameru, tad slēgt sanāksim ar komisiju un ar pārstāvjiem no lauksaimniecības ģenerāldirektorātiem par, tad runāsim par delģētajiem aktiem. Un tad arī komitejas locekļiem būs iespēja izteikt komentārus pēc būtības un par deleģēto aktu sagatavošanu, jo tiklīdz oficiāli darbs būs noslēdzies, kad komisija būs noslēgusi savu darbu, tad parlamentam vienīgā iespēja būs teikt jā vai nē, bet ne, vairs nebūs iespējas neko grozīt. Šai koordinātāri zinām, ka par to tiks runāts ar komisāru Čalašu 9. decembra sanāksmē. Tagad aicināšu uzstāties komisijas pārstāvju, uzsties samulsis. Šodien tad mēs runāsim tikai par jā, saņemto informāciju. Nākamdaļa ir paredzēta sanāksmēs slēgtām durvīm ar tad cilvēkiem no birāja ar ekspertiem un tad arī cilvēkiem no lauksnamniecības ģenerāla direktorāta. Un vēlāk ir pamedzēt, paredzēt koordināciju sanāksmi ar komisāru Čološu. Un tagad došu vārdu Haniotas, konga, Haniotas kongam. Pirms uh, Tātad sāku savu uzstāšanos, var teikt, ka mēģināšu izteikties īsi. Trīs punkti. Pirmkārt, mēs pagājušajā gadā ļoti rūpīgi klausījāmies jūsu komentārus un argumentus, un tas sniedza mums iespēju izskaidrot komisijas nostāju trīs, divos, trīs ļoti specifiskos punktos. Pirmkārt, komisija jums pilnībā piekrīt, bet deleģēto aktu mērķis nav aizstāt normas pamataktā, bet gan uh, izvērst tās specifiskā, kur tas nepieciešams. Un tad, tad šis pamatakts, kas izrietēja no sarunām, un tad tajā iesaisties visas institūcijas, tā skaitā, protams, arī komisija. Otrakārt, mēs uzskatījām, ka vislabākā vieta, kur precizēt, vai ir palikuši tādi uh, deleģēto aktu elementi, kas rās, rada bažas par deleģēto aktu pamatotību, tad, uh, tad tie iezīmējās tur, kur tiek runāts par deleģētiem aktiem, proti ekspertu grupās. Tas jau tātad iezīmējās ļoti agros deleģēto aktu sagatavošanas posmos. Pašlaik tātad notiek diskusijas par pārstrādāto tekstu. Protams, ka tekstā ir paredzami arī vēl tālāki grozījumi, ja diskusijas darba ekspertu grupās to prasīs. Un treškārt, tieši šajās ekspertu grupās komisijai ir iespēja paskaidrot uh, mūsu priekšlikumu pamatojumu. Dalību valstis un Eiropas uh, parlamenta locekļiem tad ir iespējas paust savus komentārus, viedokļus, vai arī paust savu neapmierinātību. Un tieši šajā procesā mēs varam mēģināt panākt kompromisu, kas būtu pieņemams visiem. Un visbeidzot, es gribētu izmantot iespēju un atkārtot, ko teica jau arī komisārs Čālašs pagājušajā vai plenārs sēdē. Viņš norādīja, ka tiek paredzēts tālāks informatīvas sanāksmes ar parlamentu. Tajās būs iespēja sniegt sīkāku un detalizētāku paskaidrojumu par pašreizējo diskusiju gaitu un stāvokli. Paldies! Paldies! Paldies komisijas pārstāvim par detaļām. Tātad nākamdēļ 2. decembrī būs sanāksme aiz slēgtām durvīm, tad, lai apspriestu um, lietu pēc būtības ar komisāra biroja pārstāvjiem, un te pielīdzas arī lauksaimniecības direktorātora pārstāvi, un 9. decembrī paredzēta tikšanās ar komisāru. Vai kādam tagad ir komentāri, bet atgādinu, ka diskusijas par būtību paredzēts nākamprimdien. Dēsa kungs. Paldies priekšsēdētāji. Man nav nekas sakāms pēc tātad būtības. Man ir jautājums, kuru gribētu uzdot. Ka ir, lai nodrošinātu to, ka politiskās vienošanās gars tiek ievērots, mēs tiešām nevēlamies ieviest uh, nekādus jaunus aspektus, kas nebija iekļaut politiskajā vienošanā. Uh, bet ir skaidrs, ka mums kā parlamentam ir jāizmanto savas tiesības uh, un jāatsauc, e, kad ir jāatsauc zinām teksti, un tad arī komisijai ir jārespektē šis parlamenta pilnvars. Paldies, Albert. Nikolson kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzklausīju komisijas skaidrojumu, bet jūs arī atzināt, ka 18 dalībvalsts pārakstīja kopīgo deklarāciju, paužot savas bažas par to, ka komisija deleģēto aktu izmantošanā rīkojas ārpus politiskā nolīguma ietvariem. Es, man tāds jautājums, vai jūs varat paskaidrot, kādēļ jums liekas, kādēļ dalībvalsts izvēlējās šādi rīkoties? Un vai jūs varbūt varētu paskaidrot, vai esat mazinājuši dalību valstu bažas vai kā citādi risinājuši problēmu, jo man šķiet, ka jā, tad 18 dalību valsts parakstīja šo deklarāciju un divas, kas izteicās arī CSI, tad tas norāda, ka ir nopietnas bažas par komisijas rīcību. Un es gribētu zināt, kā jūs, ko jūs darījuši, lai mazinātu šīs bažas. Paldies Timam Nikolsonam, saka priekšsādātājs. Tālāk. Paldies. Jūs jau norādījāt, kā diskusijas ir paredzētas nākamdaļ. Nedomāju, ka tagad uh, ir nepieciešami visu laiku atkārtot to, kas sakāms. Ja komisija uzskata, ka nekādas bažas nepastāv, tad man tiešām pārsteidz viņu izvēlētā nostāja. Varbūt savā mūsu komitejā mēs varēsim um, vēlāk apspriest, kāda ir mūsu nostāja par um, deleģētajiem aktiem. Ja īstenošanas aktu gadījumā mums ir novērotāja status, vai tad deleģēto aktu gadījumā mums nevajadzētu kaut ko vairāk kā tikai novērotāja status? bet nu, šim jautājumam vēl pievērsīsimies vēlāk pēcpusdienā. Es cienu komisijas, tiešām mēģinu būt ļoti diplomātisks. Atnākt uz šejieni un paziņot, ka nekādas bažas nepastāv, kamēr 18 dalībvalsts ir parakstījušas kopīgu deklarāciju, uh, kurai atbalstu ir paudušas vēl divas dalībvalstis. Un manā priekšā ir atrodams divu citu dalību valstu paustās bažas par to, kā tiek interpretēts šis politiskais nolīgums, kas tika panākts pagājušajā gadā jūnijā. Tas bija ļoti jūtīgs un līdzsvarots nolīgums. Un ir skaidrs, ka nevienmēr tas būs viegli īstenojams. Es domāju, ka komisijai ir jās, jāsaprot situācija, nevajag nākt šeit un izlikties, ka problēmas nepastāv, kamēr visi pārējie, ne tikai parlaments, bet arī dalību valsts skaidri uzskata, ka šāda problēma pastāv. Cijim, absolutamente. Paldies. Jums ir pilnīga taisnība. Kopulos. Uh, há, uma, há uma frase uh, muito célebre que diz ļoti slavens teikums saka, nekad nav otras iespējas, lai radītu pirmo labo iespaidu. Un komisija šajā sakarā ir zaudējuši šo iespēju, jo pēc tās vienošanās, kas bija tik grūti panākamas, kas tika panākta pateicoties visu pušu labajai ticībai. Un pēc tam, kad tika gatavot pirmie deleģēti akti, visi unisonā reaģēja Strasbūrā. Tādējādi, ka pieņēma zināšanai to, ko Strasbūrā sacīja komisāri, komisārs. Un šobrīd uzklausu komisiju un ceru, ka tā būs autentiska reakcija no komisijas puses un patiesa reakcija, un es ceru, ka mēs varēsim mazliet grozīt e, situāciju un visu izdarīt kā pienākas. Te, calzante il tuo... Paldies! Sikijāskī kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājums par ekspertu grupu. Varbūt es izrādu savu nezināšanu, bet kāds ir sastāvs ekspertu grupai, ka, kas iesaka dalībniekus, cik bieži viņi tiekās. Es saprotu, ka grupa mainās pēc tēmatiem, bet man ir vēl viens jautājums. Vai jūs zinat, kas notiek ar deleģētiem aktiem citos jomās, parlamentu komitejās, transporta komitejā vai citās komitejās? Vai attieksme citās komitejās ir līdzīga mūsējai, vai bažas ir līdzīgas tādas, ko mēs pašreiz dzirdam. Paldies, Glatenfeld un tad Aņote. Kas, tas, kas notika, ne tikai rada bažas no KLP, KLP viedokļa, bet tas ir no Eiropas Savienības viedokļa, jo komisija ļoti pārtrauc jūtīgo līdzsvaru, pilnvar, pilnvaru līdzsvaru. Tas radīja papildināja komisijas skeptiķus un līdzi eiroskeptiķiem, un viņi it kā nemācās no politiskiem lēmumiem un kļūdām, un viņi arī neveic secinājums no personīgās puses, un ir jābūt sekām, jo politiskā uzticība ir izjaukta, un komisijai vajadzētu darīt vairāk, lai būtu līdzsvars. Paldies! Paldies, Āņu kungs! jūs būsiet. Tas ir pārsteigums, bet es atbalstīšu visus iepriekšējos runātājus. Kas man uztrauc, ir, ka mums ir liela birokrātija, ko sauc komisija, kas mēģina stiept robežas un mēģina skatīties, ko, cik viņi varētu darīt. Mēs esam diezgan stingri reaģējuši, un viņi ir atkāpušies, bet mums ir jāuzmanās, jo katru mēnesi viņi varētu mēģināt kaut ko jaunu. Deskungs ļoti ātri pēc manas informācijas. Tagad ir 23 dalībvalsts, kas ir kritizējuši komisijas priekšlikumu. Vai komi un, nu, bet komisijas pārstāvjiem. Man ir jautājums. Es domāju, ka ir labi, kad ir ieteikums, ka parlaments tikt iesaistīts sagatavojot šos tiesību aktus, un cik es saprotu, tad parlamentam pašreiz ir tikai novērotoja status, un es domāju, tad, kad parlaments nav pilnībā iesaistīts, un es gribētu atbalstīt to, ko Latfeld kungs teica. Šī pretošanās no dalību valstīm, tas tika paziņots publiski, un, protams, tas ir vienkārši medus maize eiroskeptiķiem. Es neuzskatu, ka tas ir mans viedoklis, bet pēc komisijas viedokļa tad komisija ir beidzamā centrāla komiteja Eiropā, un mēs gribam, lai tādi raksturojumi nepaliek komisijai. Kā jūs zinat, kas ir centrāla komiteja? Rubiks. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tikai viens jautājums komisijai. Ja jau visi tik daudz runā, arī sesijā, tā skaitā es par to runāju, Šalas kungs visu dzirdēja, slēgtajā koordinatoru sēdē mēs par to runājam, juristu klātbūtnē. Man interesē, kas komisiju spiež tagad, kāda apstākļa spiež atteikties no tā, kas bija jau panāktas tās vienošanas. Kas ir pamatā? Kāpēc viss jāgroza? Nu, ne viss, bet tajos jautājumus, kur mēs esam saskārušies. Paldies! Grazie Rubiks, ancora Martin Ožling. <clears throat> Hoislinkungs. Es negribu, ka šito tiek pārmest komisijai, bet es domāju, ka tas ir drusk pārspīlēts, kad ko komisija salīdzina ar kaut kādu centrālu komiteju. Es domāju, tas drusk iet drusk pa tālu. Es domāju, lietas iet labāk, ja parlaments mēs būtu iesaistīti šo tiesību aktu radīšanā, un tad varbūt komisija varētu paskaidrot, ko tas nozīmē, ja mēs esam pilnībā iesaistīti. Protams, mēs neesam, jo mēs esam tikai novērotāji. Un vajadzētu izvairīties no pārpratumiem, un to mēs varētu darīt, ja parlaments tiktu pilnīgi iesaistīts. Mums ir informācija par īstenošanu ar delegā, deleģētiem aktiem, bet tas ir otrās šķirs informāciju, un to varētu uzlabot. Protams, es došu vārdu direktoram, bet varbūt es varētu pateikt dažas lietas pats. Mēs esam to pārunājuši, un mēs visi esam vienoti, kā runātāji ir jau teikuši, kad mēs gribētu, ka deleģētu akti tiek iesaistīti no politiska vienošanās. Tie nav politiski akti, tie ir pielietošana, politisko aktu pielietošana, un to mēs atkārtosim, kad mēs balsīsim, balsosim par sairu ziņojumu pēc pāris nedēļām. Deleģētie akti bija panākums Lisabonas līgumā parlamentam, un tad Galu galā, ja mēs neesam apmierināti, tad mēs varam to noraidīt un pieņemt negatīvu balsojumu par deleģētiem aktiem. Protams, tas ne, neizjau, nenoraidīs tiesību aktu un nav jāsāk atkal no jauna ar pirmo lasījumu vai otro lasījumu, bet mums ir jābūt mierīgiem un Ja mēs to noraidam, tad komisija nāks ar jaunu priekšlikumu. Mums ir daudz deleģēto aktu, ko mums ir jāapstiprina, pārunāt, pārunot par juridisko ietvaru KLP, ieskaitot piecas pārējais mērs pasākumus. Mēs esam runājuši par daudziem deleģētiem aktiem, un mums ir jābūt gatavi strādāt kā kopīgi likumdevēji bet ja mēs balsojam pret, tad tā nav posts. Deleģētie akti ir liels panākums parlamentam. Un izpildot īstenošanas aktus, kur parlaments nevar iejaukties, tas būtu daudz nopietnāk. Un ja tas es varētu atbildēt, varbūt ne par pēc satura bet tad sekretariāts nosūtīs īsu ēpastu par galveniem jautājumiem, ko mēs esam runājuši, lai sagatavoties īstām debatēm 2. decembrī, kur mēs iziesim punktu pēc punktam. Ja ir kādi jautājumi par politisko nolīgumu. Paldies priekšsēdētāji par iespēju vēlreiz paskaidrot dažas lietas, ko es varbūt tik labi, neesmu pat paspējis pirmā mēģinājumā. Tātad, pirmkārt, un es domāju, tur mēs visi piekrītam, pamatakts ir pamatakts ir pamatakts. Punkts. Tā ir, tas ir tiesība akts, kas mūs visus saista. Tas nav par ko mēs runājam, par diskutējam. Mēs runājam par jomām, kas nav pamataktā. Un tās joms ir jāpaskaidro Šodien mēs pirmo reizi esam runājuši, kad ekspertu grupa pārunās apvienoto versiju par deleģēto aktu priekšlikumu, ko mēs esam līdz šiem runājuši vairāk kā 20 sanāksmēs, mēs esam runājuši par 20 pāntiem, kas ir projekta stadijā. Un ja ir projekts, kur projektā būs lietas, kur būs jāmaina lietas, kur būs jālabo. Tas ir teksts, ko mēs labosim, un ir cits jomas, kur mums droši vien būs vēl jālabo. Un teksts nepaliks tāds, kāds viņš ir, jo mēs domājam, ka mēs varam pārliecināt cilvēkus, kad ir loģika darīt lietas vienādi vai otrādi. Bet es atkārtoju, tas nav mēģinājums mainīt pamataktu. Mums nav tādu nodomu. Jūs minējāt iepriekš, vai jūs pilnīgi piedalāties grupā. Šī ir ekspertu grupu, kas diskutē, eksperti no dalībvalstīm saņem informāciju attiecīgos stadijās, kad priekšliku, par priekšlikumiem, uh, projektu formā, jūs tani pat laikā saņemiet to informāciju, viņiem ir tiesības izteikties, jūsu pārstāvjiem arī ir iespēja izteikties. Jūs izlemiet, kas ir jūsu pārstāvi, divi parlamentu deputāti, mēs nerunājam par parlamentu deputātiem, mēs runājam par ekspertiem. Un viņiem ir vienāds iespējas ar citiem ekspertiem izteikt bažas, ja viņi tā vēlās. Un es esmu bijis klāt tādos gadījumos, ka viņi to ir darījuši. Tātad, kas ir nākošais solis? Nākošais solis ir skatīties, kā šodien veicas ar diskusijām, kāds ir jomas, kur ir bažas vai ir vajadzīgi paskaidrojumi, tad ir vēl viena tikšanās ar ekspertu grupu, lai skatīties, kā mēs turpināt ar šo konsolidēto tekstu. Un tur, kur izmaiņas jau ir veiktas, un ir diskusijas un būs paskaidrojumi, tad mēs ceram, ka mēs arī tad paskaidr sapratīsim, paskaidrosim jautājumus. Es domāju, ka es esmu atbildējis uz lielāko daļu jautājumu. Es nezinu, George Lyon jautājumu, tas varbūt ir jautājums dalību valstīm, nevis komisijai, bet ja jūs skatāties detaļās, tad ir konkrēti, konkrētas lietas, deleģētos aktus, kas attiecās tikai uz dažām dalību valstīm un ne uz citām. Un diskusija gaitā mums ir jāskatās, vai paskaidrojumi, ko mēs esam devuši un izmaiņas, ko mēs esam veikuši, ir piemēroti diskusijai. Un es gribu atkārtot, mēs nesam beiguši procesu. Process vēl turpinās. Un iespējas, ko es esmu saņēmis, ir, kad mēs esam jau saņēmuši galu tekstu, un tas ir viss izlēmts, un to, par to ir jābalso. Paldies! Paldies, Stāsis, vienkārši, lai paskaidrotu kad personīgai pārstāvi, eksperti pārstāvi no parlamenta puses nevar pieņemt politisko viedokli. Viņam nav politiskās pilnvars. Viņš runās no grupas viedokļa. Viņš var vienkārši uzklausīt un ziņot koordinatoriem, un tad komiteja var izlemt, ko teikt. Mums ir tagad referents ar pilnvaru un politisko balsu. Un dalību valstīm ir ekspertu grupas, kas daudz efektīgāk var dot, to darīt nekā parlaments varētu. Mums ir sekretariāts, kas ļoti grūti, sūri strādā, bet ļoti. Viņi ir ļoti mazi salīdzinot ar tiem, kas ir dalībvalstīm, un tāpēc mēs negribam tērēt laiku, jo komisijai būtu viss tiesību aktus mums piegādāt, un tad mēs tērēt laiku atkal iesniegt viņus, jo 20 ministru teksts, kas tiek nolasīts, iet tālāk nekā pilnvars, ko mēs pārunāsim nākošu pirmdienu, 2. decembrī. Džordžs Lains vēlas izteikties. Es esmu drusku pārsteigts, es esmu drusku apmuls par šo pārstāvu jautājumu deleģēto aktu procesā, man sākotnēji teica no sekretariāts, kad viņi nedrīkst izteikties šajās sanāksmēs, bet apvienotās karalists pārstāvs teica, ka parlaments drīkst izteikties, un tās es ir teicis, ka tā tas ir. Es neatceros jebkuru diskusiju starp koordinatoriem, kad mēs neatļausim sekretariātam izteikties sanāksmēs. Es neatceros jebko, kādu diskusiju. Tātad jautājums būtu, vai tas ir mūsu lēmums pateikt, vai viņi drīkst izteikties vai nē. Un, ja mēs, mums ir tāds lēmējs spēks, tad mums ir jāpārunā un dot viņiem pilnvaru izteikties. Jo savādāk bažas, kas mums ir, tās netiek paceltas, un ziņojumu arī nav doti, ka mēs varētu laust politisko nolīgumu. Mums nav jārunā politis, no politiskā viedokļa, bet viņi var izteikties, ka teksts neatbilst mūsu politiskam viedoklim. Tātad mums vajag skaidrību, kam ir iespēju dot sekretarietam e, tiesības izteikties, jo līdz šim mani es esmu bijis apmuls, vai viņiem drīkst izteikties vai neizteikties, bet to, ko mēs esam uzklausījuši, protams, kad viņiem ir tiesība, tātad vai mums varētu būt skaidrība šajā jautājumā. Paldies, Džordž. Vienkārši, lai paskaidrot mūsu vajadzībām. Sekretariāts eksperts, kas ir klāt kā novērotais, viņam nav politiskais mandāts un viņš nedrīkst izteikties. Es jau to es pateicu Tasis. Neformāli, bet viņam nav politiskais, politiskās pilnvars pārstāvēt komiteju. Nākotnē mēs runājam par saēru tekstu, kas atļaus parlamentam iecelt referentus par deleģētiem aktiem, bet šobrīd tā nav viena iespēja. Mēs varam tikai saņemt informāciju un tad veikt politisko, politiskās debats. Sekretariātās nav parlamenta deputāts ar oficiālu mandātu. Tas ir ierednis, kas var ziņot, bet viņam nav mandāts izteikties par būtību. Un tā tad tas ir ļoti, tā ir ļoti, tas ir ļoti jūtīgs jautājums, un komisijai jābūt ļoti uzmanīgi, kad deleģētie akti atspoguļo lēmums, ko mēs esam pieņēmuši, jo savādāk tās ir lielas bažas, kā mēs jau redzam no pirmā projekta, ko parakstīja 20 ministrs un ko apstiprināja komitejas locekļi. Tātad mēs sagatavosim īsu apkopojumu 2. decembrī šo jautājumu pārunāt, un tad 9. decembrī atkal aiz slēgtām durvīm mums būs pārunas ar komisāru, lai pirmi, ne tikai lai pirmos deleģētos akts izlabot, bet skatīties, lai šī problēma otrais neatkārtojās, kā tas ir noticis šajā pirmā projektā par deleģētiem aktiem. Džim, par vēl vienu daļu, cik es saprotu, mēs zinām, 26. novembrī mēs zinām, kur mēs esam, dažas nedēļas pirms Ziemassvētkiem, bet mana saprašana ir, kad mēs nesaņemsim šos deleģētos aktus pirms 13. marta nākošā gadā. Tā ir mana saprašana, to man pateica pagājušajā nedēļā, ja tā tas ir, tad mums ir vienas komitejas sanāksme un viens Strasburgs, Strasbūras se, sesija, lai pārunātu šo. Man liekas, ka Tas nebūtu daudz laiks, to mēs varbūt varam pārunāt vēlāk šodien, bet mums ir jāzina, kādi ir termiņi, jo cilvēki būs iesaistīti daudz citās lietās tajā posmā, un es negribu izvairīties no atbildības, bet mums ir jāzina, kādas ir mūsu atbildības. Mēs gribam, es gribētu zināt, kādi ir mūsu termiņi, ar ko mēs te sastopamies. Paldies, Džim! Tas dod man iespēju pateikt, kādi ir termiņi. Martā būs apstiprinājums deleģētiem aktiem no komisāra koleģija, un kad tā, tie tiek apstiprināti, tad mēs vairs nevaram neko darīt. Mēs vienkārši varam balsot pār vai pret. Mums ir jāsāk darboties jau no šodienas, sākot nākošu pirmdienu, kad mums būs jaunais formulējums, jaunais projekts. Un tad mums ir jāsniedz savus ieteikumus par deleģēto aktu izvēli. Kad nonāk līdz martam, tad mēs varam vienkārši balsot pret, un ja gala teksts, ko apstiprina komisija, un ja viņš nav apmierinošs, tad mēs varam balsot pret, bet ko mēs darīsim nākošās dažās nedēļās, tad mēs centīsimies grozīt pirmo projektu. Tas ir pirmais projekts, kas cirkulē, būs vēl, un ir arī baumas, kad būs vēl viens projekts pirms Ziemassvētkiem, skatīsimies, kas tur būs iekļauts. Uh, un sekretariats mūs palīdzēs, dodot mums apkopojums par galveniem jautājumiem, ko mūsu deputātiem ir jāapsver, un tad mēs varam izlabot tekstu, grozīt tekstu, pirms viņš, pirms tas teksts ir apstiprināts. Un, jo martā tas ir balsojums tikai par vai pret, lai būtu pilnīga skaidrība. Džordž, lūdzu. Cik es saprotu, pat mēnešiem pirms marta, tad viss tas darbs tiks veikts, bet tad mēs atgriežamies pie pamata punkta, kad mūsu ekspertiem jādod iespēju izteikties par problēmām. Tātad nevar teikt, ka mēs nevaram dot viņiem politisko mandātu un viņ, ka mēs pretojamies un ka mēs gribam mainīt, grozīt šo tekstu. Eh, perdonami. Es došu Agņu kungam vārdu, bet tikai vēl viens jautājums. Mēs varam nodrošināt, kad eksperts mums ziņo pēc iespējas ātrāk, ja ir kādas izmaiņas, ja ir kaut kas. Bet būs politiskā vienošanās par ab pusēm teksta, ab par abām dzimtām vīriešu sieviešu, bet eksperts nedrīkst izteikties, viņam nav politiskais mandāts, bet viņam ir uzreiz jāziņo komitējai, koordinātoru sanāksmē vai pilnā komitejas sanāksmē, un Tajā brīdī mēs varam nosūtīt savus politiskos komentārus, ka mēs esam pret tādu un tādu interpretāciju, bet nav nekādas pārunas ar nacionāliem ekspertiem, ar mūsu sekretariāts ierēdni. Protams, var iezīmēt, kādas ir atšķirības, bet nevarētu būt būtisks pārunas. Tātad mums ir vajadzīga stratēģija, lai viņš uzreiz ziņotu, un tad, lai mēs varam pieņemt politisko lēmumu, vai mēs esam pār vai pret. I, I just... Manuprāt, šīs debats ir būtisks ik vienam, kurš pēta, kā darbojas Eiropas Savienība. Šeit mums ir pieredzējuši ļaudis, jūs pats komisijas pārstāvs Žārds Laimans, kurš nevar vienoties par to, kas, kur, kad var pateikt un kam ir kāda teikšana. Pilnīgi noteikti. Parlamenta lauksaimniecības komiteja, ja tā pieņem lēmumu, var deleģēt savam sekretariātam izteikties tās vārdās eh, komisijas sanāksmē. Un Tas fakts, ka šis jautājums tiek apspriests, ir ļoti savāds. <laughs> My friend. Dārgais draugs, ir šis temats, kā jau sacīja Agnu, ļoti svarīgs. Mēs citā komitejā lemjam, kā tikt galā ar šiem deleģētajiem aktiem. Tas ir saieru ziņojums, un man šķiet, ka jūs esat arī informēti par to. Un šobrīd mēs runājam par to, vai parlaments var labāk iesaistīties regulas sagatavošanas procesā ar deleģēto aktu palīdzību. Un vēl ir priekšlikums iecelt referents deleģētajiem aktiem. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Mēs varam iesaistīt deleģētajos aktos visus komitejas deputātus. Ir šādi deleģēto aktu vairāk nekā 2000. Un tie ir tikai četri likumdošanas dosjē, bet ir tā desmit, divpadsmit, un mēs nevaram katru deleģēto aktu skatīt, it kā būtu runa par jaunu likumu, ir jāpiemēro eh, pamatteksts, un pamatteksts ir tāds, kāds tas ir. Un mēs varam ieviest mehā, kontrolas uzraudzības mehānismu, lai varētu vajadzības gadījumā pieņemt politisku lēmumu. Tādā veidā un ar šo instrumentu mēs veidojam mūsu stratēģiju, jo mēs esam šādā situācijā pirmoreiz. Taču atkārtoju, deleģētie akti mums palīdza. Un, iespējams, komisijai vajadzēs pārrakstīt tekstu balstoties uz to, ko mēs norādām. Problēma ir jāsakārto, bet nevajag to pārāk no sākuma uzpūst mēs šobrīd runājam par veidošanas etapu. Un mums, ja mēs netiksim līdz galam, būs citas sanāksmes par deleģētiem aktiem, lai beidzot jautājums tiktu pieņemts komisāru kolēģijā mārtā. Uz šo brīdi mums ir jāparedz delegētie akti to galīgajā izskatā, ja mēs varam vienoties un pēc tam mēs vēl redzēsim komisijā plenārsēdē, vai mums tie ir jānoraida. Džim, lūdzu. I, I think we have to look at this as well. Manuprāt, mums tas ir jāskata ar ekspertācijām. Viņi var rīkot trilogus par Eh, katru paragrāfu, eh, ko mēs apspriežam eh, un lemt ar ekspertiem. Mums, mūsu komitejā ir ļoti daudz jauku cilvēki, bet mums nav ekspertu. Mums vajadzētu sasaukt kopā ekspertus, lai būtu skaidrība, par ko mēs runājam. Un kādos gadījumos, lai norādītu, kādos gadījumos, ko mēs varam darīt. Un domāju, ka mums ar to ir jātiek galā. Es negribu teikt, ka komisārs tas, ko viņš dara, nav pareizi, jo eh, ļoti daudz no tā varētu būt visai saprātīgs. Un tieši tas pats attiecās uz dalībvalstu sacīto, bet tāpēc mums ir jāparedz zināmas eh, elastīgums. Mums ir tāpēc jāparedz pareizas procedūras. Mums ir jārīkojas konstruktīvā veidā, bet arī komisija ir jāsaprot tas, ka mums ir šeit sava loma Un tāpat arī man šķiet, ka šeit ir zinām eh, konfidencialitātes joma. Un domāju, ka arī tā ir daļa no procesa. Grāci, Džim. Paldies, Džim. O, um, pro... Domāju, ka mēs esam šo tēmatu pamatīgi apstrādājuši. Tuvāko dienu laikā sekretariāts mums iesniegs sarakstu ar tiem punktiem, kur mums ir domstarpības, un 2. decembrī komitejā aizslēgtām durvīm mēs ar komisijas e, un agri pārstāvjiem apspriedīsim šo jautājumu. Tagad to beidzam skatīt. Tālāk pāriem pie 11. darba kārtības punkta - augu selekcija, iespējas uzlabot kvalitātu un ražīgumu. Iepriekšējā sanāksmē 5. novembrī bija publiska uzklausīšana par augu ģenētisku uzlabošanu, lai varētu uzlabot kvalitātu un ražīgumu. Mēs izlēmām šo uzklausīšanu organizēt, lai atbalstītu Marits Paulsenes uh, iniciatīvu, un Paulsenes kundze šodien nāks klajā ar savu ziņojumu. Šis iniciatīvas ziņojums ņem vērā lauksaimniecības nozares izaicinājums nākotnē un konkrēti runājot par augu ģenētisku uzlabošanu. Ar domu nodrošināt pārtiku aizvien pieaugošam iedzīvotāju skaitam šeit būs runa par ģenētiskiem uzlabojumiem, ģenētisku daudzveidību un citiem faktoriem, kas uzlabo ražu un ražīgumu. Dodu vārdu Palsens kundzei un eh, vispirms vārds referentei. Ok, jag ska vänta lite så ni får. Paldies, priekšsēdētāji. brītiņš, lai jūs paspētu uzlikt austiņas. Norādīšu īsi, kā šī rezolūcija veidojās, jo mēs apzināmies situāciju, mums ir jāpalielina pārtiks ražošana par 70% uz zemes 30 gadu laikā. Mēs zinām, ka mēs nevarēsim uh, palielināt resursus kultivējamās zemes ziņā. Mums nebūs vairāk pieejamas zemes un ūdens, un arī tas, kas jau mums ir, draud samazināties. Turklāt, ražu līmenis krītās. Varbūt netik daudz, bet tomēr tas nepieauga. Un, ja mēs palūkosimies uz pieejamo informāciju, tad ģenētiskā daudzveidība ir kritusies par 75% pēdējā gadsimta gaitā. Un, manuprāt, tas ir nopietns avots bažām. Mums, eh, mēs varētu garu un plaši apspriest, kāda mums ir daudzveidība Eiropā un kādas ir, un kāpēc pastāv tādas atšķirības starp Ziemeļu Dienvidu Eiropu piekrastas reģioniem un iekšzemes reģioniem. Tas eh, nozīmē, ka Eiropā ir vajadzīga plaša daudzveidība, lai varētu palielināt ražas un arī, lai varētu saglabāt, saglabāt mūsu tradicionālo dzīves ziņu, mūsu tradicionālo savu saimniekošanas veidu. Tāpēc daudzveidība ir tik svarīga. Savukārt, šobrīd eh, selekcijas sektorā dominē sešas lielas multinacionālas firmas, kurām piekrīt pilnīgi neproporcionāli lielas pilnvaras šajā jomā. Un es gribētu, lai Eiropa uh, atkāptos no šādu šo multinacionālo firmu izmantošanas, jo šīs firmas pielāgo augu sugas un šķirnes ķimikālijām, ko tās izmanto. Tātad tās domā par savu pēļņu. Taču tad, kad mēs meklējam peļņu sev, tad mēs nevienmēr domājam par planētas un cilvēces vajadzībām. Kāda tad ir bijis attīcība pēdējo 10-15 gadu gaitā? Pastāv plaša tehniku tehnoloģija, daudzveidība, iespējams līdzīgas ģēmo tehnikām, tehnoloģijām, kas, bet tās nav iekļautas esošajos noteikumos un nevar tikt un tās var tikt izmantotas visdažādākajos veidos. Un mēs visos gadījumos nevaram noteikt, no kurienes ir ša, sēklas materiāls nācis, kāda tehnika ir tikusi izmantot. Uh, Un tāpēc mums vajadzētu aicināt komisiju uzsākt visaptverošas debatas par to, kāda ir pašreizējā situācija, kādas ir vajadzības un kā šīs vajadzības mēs varam risināt. Līdz ar to gribu uzdot maksimāli daudz saprātīgu jautājumu. Tomēr nevar teikt, ka manā priekšlikumā šie jautājumi ir atbildēti. Jo domāju, ka lai atbildes sniegtu, Mums ir vispirms jāuzdod izsvērti saprātīgi jautājumi, un tāpēc tieši mums, parlamenta lauksaimniecības komitejā, piekrīt morālā atbildība risināt šos milzīgos izaicinājumus, kas skar visu cilvēci, jo mūsu lauksaimniecības politika ir mūsu nacionālā politika ļoti nelielā jomā Eiropas Savienības līmenī. Mums ir jādomā, kur šobrīd atrodas mūsu resursi un kā mēs rīkosimies nākotnē. Tas ir izaicinājums un tas nav nekādā veidā apējams. Tie ir izaicinājumi, kas jārisina, lai mēs palielinātu ārkārtīgi lielā mērā mūsu pārtiks ražošanu pasaulē, kurā resursu apjoms samazinās. Un tagad došu iespēju jums, jo mums ir jānāk klājā ar labiem jautājumiem. Paldies, Marita! Četri kolēģi ir pieteikušies, kā Lignovska kungs. Paldies! par ļoti interesantu izklāstu, vēl jau vairāk tāpēc, ka temats ir ļoti saistošs, jau 30 gadu runāju pār šo jautājumu, un es uh, apzinos uh, vēl ņemot vērā ir tos ierobežojumi situāciju, ko mēs nevaram kontrolēt. Un uh, Tie ir jautājumi, kas pieminēt ziņojumā. Ārām zemēm, ūdens resursi. Un šobrīd izaicinājums ir zinātne, zinātnisko pētījumu apjoms, to izmantošana. Tomēr ir jānosprauž paralēls mērķis konkrēti bioloģiskās daudzveidības un vidas aizsargāšana. Bet man būtu jautājums par ziņojumu sesto punktu. Kur jūs rakstāt, ka mums ir atvērti jāizturas pret pieejamām tehnoloģijām un vai tā būtu domāta gēnu inženierija šeit. Jo mēs nedrīkstam pievērtāts uz zinātniskiem pētījumiem, bet arī mums ir jānodrošina tās, lai jaunās tehnoloģijas varētu līdzās, pas, līdzās pastāvēt rasošajām. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, jūs paužat nožēlu pār multinacionālo kompāniju dominējošo pozīciju. Mēs apzināmies, ka jaunu šķīriņu selekcija izmaksā ļoti dārgi. Un iespējams, ka lie, lielo kompāniju šajā nostājā ir uh, savā labā, savā sliktā puse. Mums būtu jādomā par to, kā varētu izstrādāt tādus finanšu instrumentus, kuri ilgā termiņā varētu atbalstīt mūsu Eiropas zinātni, tā skaitā MVU līmenī, taču nožēlojot to faktu, nožēlot tikai faktu, ka pastāv lieli uzņēmumi, ir tikai tāda tukša domāšana, jo mums ir arī ja, vajadzīgi finanšu instrumenti, lai atbalstītu mazākos uzņēmumus. Paldies, Kāļinovska kungs, Lebrāna kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties Maritai Palsenī par šo kopsavilkumu dārbu attiecībā uz Eiropas un pasaules lauksaimniecību, jo viņi ir uzskaitījusi situāciju, kāda tā ir visaptvarošā viedā, un it īpaši gribu uh, uzsvērt to, ka šī sapraksts ir varējis atbrīvoties no dogmatisma, eh, kā, ar ko mēs dažkārt bieži redzam kur ir ļoti daudz analīzes un rezultā, beigās nekas netiek piedāvāts. Šajā ziņojumā ir jautājumi, kas ir vienlīdz būtiski gan pasvītrots nepieciešamība radīt jaunas šķirnes, lai tiktu galā ar pieaugošajām pasaules vajadzībām. Vairāk kārt jūs to norādījāt, Eh, gan par klimatu pārmaiņām, par slimībām, par visām izmaiņām, kas skār eh, mūsu apkārtni tiešā un pārnestā nozīmē. Tāpat jūs norādāt vajadzību eh, pēc jaunām sugām, bet arī citu nepieciešamību, kas ir ģenētiskā mantojuma saglabāšana un it īpaši vietējo reģionālo šķirņu saglabāšana. Es īpaši jūt piesardzīgi izturos pret to, iespējams, ka jūs zināt manu cīņu par tradicionālo šaloti, varbūt, ka tā jau ir kļūst anegdotiska, bet mums ir jāatrod vidusceļus, un mums ir šobrīd divi vienlīdzīgas svērtības plāni. attīstīt, saglabājot, nemaz nav tik eh, bieži piedāvāts. Tas būtu pareizais ceļš, un tāpēc komisijai vajadzētu noteikt tādu augu stratēģiju, kas būtu ambicioza, konsekventa un kas arī uh, apzinātos vajadzību pēc dalībnieku daudzveidības. Gan lielo, un es no savas puses negribu nosodīt monopolistisku attieksmi tik daudz, jo tā nosoda pati jau sevi, jo iedomājieties, ka ne tikai nav kontrolas, bet arī maz, mazajos pētniecības centros, kāda Eiropā mums ir un kas ir augstas kvalitātes, un ir ļoti būtiski, lai to rīcībā būtu instrumenti, kuri tiem palīdzētu īstenot savu darbu darbam ir jābūt pietiekami ilgā termiņā, tas prasa gadus desmit, un tas ir jāapzinās kontroli, finanšu palīdzība, e, ilglaicīgums. Tas ir ļoti labi, bet mums vēl vajag strādāt, lai šie priekšlikumi varētu tikt īstenoti, un lai ziņojums būtu ne tikai pārskats, kas ir atsvī, bet dotu iespējas uh, nāk klajā ar, eh, klajā ar daudziem priekšlikumiem. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Aņēs. Nākošais runātājs Luišs, Kapuls, Santušs un pēc tam Agņu. Arī es gribētu apsveikt Falsens kundzi par paveikto darbu. Un eh, norādīt, ka ir praktiski izskaidrot šis jautājums, ka mēs visi apzināsimies, ka ražošanas pieauguma problēma ir jārisina un mēs no tās nevarēsim izvairīties Eiropas parlamentā. Tāpat nākošais jautājums, vēl viens, no kura, ne, kura nevarēs apiet, ir biotehnoloģijas. Un eh, Palsens skundze to ļoti delikāti ap apiet, taču, manuprāt, tas ir skatāms bez tabūšiem šis jautājums. Turklāt ir arī dati, kuri izskan un izceļ ļoti um, nu, būtiski nopietni jautājumi, piemēram, 75% bioloģiskās daudzveidības, kas ir zudus 20. gadsimtā. Parlamentā mēs varējām uzklausīt ekspertu, kurš norāda, ka uz šodienu pasaulē būtu vajadzīga virsma visas Dienvidamerikas lielumā, lai ražotu gaļu, un visas Āfrikas virsma eh, augu valsts pārtikas eh, audzēšanai. Mums ir jādomā par risu, risinājumiem, kur tiktu piedāvāti adekvāti risinājumi, kas tā skaitā ir saistāmi ar zinātnisko attīstību. Un šis jautājums ir ļoti labi skatīts Paulsēna ziņojumā. Tāpēc gribu apsveikt viņu par paveikto darbu, darbu kas um, kalpos, lai piesās, piesaistītu uzmanību tam, pie kā mēs strādāsim tuvāko mēnešu laikā parlamentā, lai varētu risināt visu cilvēks problēmu tuvāko mēnešu laikā. Nākošais runātājs Agņu. Es vēlējos pateikties Palsons kunge, kundzei par to, ka jūs esat sākusi darbu pie šīs tēmas, lai gan es nevaru piekrist viņas nostājiem. Es gribētu runāt par tādu pieticīgu lietu kā kartupelis visu sociālo grupu pārstāvjāt kartupeļus. Varētu būtībā teikt, ka tā ir pat invazīva suga Eiropā. Kartupeļs atklāja Amerikā un atveda uz Eiropu. Un tad tika atklāta tāda blaitas pelējums, kas tika atklāts īrijā pirms vairāk kā simts gadiem. Pusmiljons īru nomira un vēl tikpat daudziem bija jāatstāja īrija, jo nepietika vienkārši pārtikas. Tomēr uzskatām, ka kartupels ir labs pamat ēdiens, un tā laika eksperti un uh, ķīmiķi izstrādāja fungicīdus, kas varēja cīnīties pret šo slimību. Bet tomēr tad uh, tas bija ļoti spēcīgs patogēns, kas uh, tātad kļuva izturīgs pret izstrādātajiem fungicīdiem. Tātad šis pelējums neatiekas uz. Uh, tā ir tā ļoti smaga augu slimība, bet tagad esam nonākuši tādā um, laikā, kad pret šo blaidslimību var notikt apsmedzināšana 19 reizes gadā laika gadā šīs lielās starptautiskās kompānijas, kuras tik ļoti nepateik Palsons kundzei, viņas ir strādājuši pie ļoti dārgiem risinājumiem, jo ķīmija ir kļuvusi aizvien uh, sarežģītāk, bet mēs vēl joprojām zaudējam šajā cīņā. 30 jūdzes no manas dzīves vietas ir izpētes centrs, kuri ir atraduši risinājumu. Es devos iepazīties ar šo risinājumu, un pirmā lieta, kas man absolūti pārsteidza, bija tāda, ka pētījuma cent katram vajadzēja iz, iztērēt 20 tūkstošu mārciņu, lai uzceltu barikādes, kas atturētu aktīvistus no iebrukuma centrā. Un tad šis pētījuma centrs bija e, izstrādā, izmantojis ģenētiskās tehnikas, tad ir konstatēts augs, uh, kas ir rezistents pret baita slimību. Un viņi spēja ekstrahēt uh, šī auga īpašības un tad iestrādātās uh, kartupeļos. Varētu domāt, ka šāds risinājums būtu ļoti labs. Un tad, tad šīs visas startautiskās kompānijas pēkšņi varētu konstatēt, ka viņas zaudējuši savu tirgu. Bet Eiropas Savienība ir pilnīgi pret ģenētisko inženēriju. Tā netiek atļauta par spīti tam, ka ģenētiskā inženērija ļauj rast patiesus risinājumus. Pašlaik mēs demotivējam zinātniekus, kuri ir spējīgi rast uh, reāls risinājums. Un kāda ir viņu reakcija? Viņi reaģē divos veidos. Vai nu viņi dodas uz ārzemēm, kur viņu darbs tiek novērtēts, vai arī zinātnieki vienkārši padodas. Bet nu, zinātnieki Es, nu, nekādā gadījumā neteicu, ka zaļajiem aktīvistiem nepatika mūsu iepriekšējais darbs, un tad kāpēc mums vispārībā censties un mēģināt risināt kādu jaunu risinājumu. Tas ir viss. Paldies, Aņu kungs, Dārtmana kungs un tad Vaislin kungs. Paldies priekšsēdētāji. Ja runājam par to, kā atrisināt pārtikas nodrošināšanas izaicinājumu pasaulē augu selekcijai būs ļoti būtiska nozīme. Dažkārt mēs domājam, ka tikai mūsdienās mēs esam ļoti kritiniski noskaņoti pret pašreizējo praksi, bet tā gluži nav. Jā, pirms simts gadiem, kad tika ieviestas konkrētas metodas, vīnogalāju audzēšanai. Daži uzskatīja, ka šīs metodas ir kaitīgas, bet nu, tātad šīs šābas bija iespējams kliedēt. Pret augu selekciju vienmēr ir vē, tikusi vērsta kritika un pastāvējušas bažas. Cilvēki vienmēr ir baidījušies, ka kaut kādā veidā mēs būtu tādi burvju mākslinieki pēdiņās. Pausens kundze norādīja, ka Eiropā mums vajadzētu uh, nopietnāk attiekties pret augu selekciju. Bet ko mēs īsti daram, lai uh, to veicinātu? Tā vietā mēs tikai sarežģām dzīvi uh, augu selekcionāriem. Pastāva augu selekcijas nozare, kas uh, tad uzņēmumi, kas, iz, kas selekcionē augus, viņi varētu pārdot savus produktus savā pasaulē, bet Eiropas Savienībā mēs viņus ļoti ierobežojam. Nonākot pie 14. punkta šajā eh, ziņojumā varat redzēt visu uh, eh, tradicionālā populismu, ka lielie uzņēmumi ir slikti, ka mazie uzņēmumi ir labi un tā tālāk. Varbūt mums tiešām vajadzētu rūpīgāk papētīt dažādus ziņojumus, izpētīt, kāda ir augu selekcijas struktūra Eiropā. Ir simtiem un tūkstošiem augu selekcionāru Eiropā, kas strādā pie ārkārtīgi dažādām augu šķirnēm, bet ir, eh, lielie varbūt ir mazāk, bet ir ļoti daudz mazo augu selekcionāru, kas aktīvi darbojas šajā jomā. Palūkosimies uz dažādām augļu dārzeņu šķirnēm Nu, varbūt tās ir mazāk komerciāli nozīmīgas šķirnes, bet tās tomēr ir svarīgas. Tā kā jūs apgalvojat, ka neparādīsies nekādas jaunas augu sugas un uh, šķirnes, es tam nevaru piekrist. Palūkojoties gluži vienkārši uz augu selekcionāru darba rezultātiem gan Eiropā, gan visā pasaulē. Uh, Esmu diezgan kritiski noskaņots pret šo ziņojumu. Ja mēs tiešām strādājam pie šāda veida dokumenta, tad mums ir rūpīgi jāizpēta informācija, pieejamie dati, ir jākonstatē, kāda ir situācija Eiropā šajā nodarē, kādi ir dati, skaitļi, ar kādām problēmām cilvēki saskarās. Nevajag gluži vienkārši mm, tā akli apgalvot, ka lielie uzņēmumi iznīcina bioloģisko daudzveidību, kamēr mazie uzņēmumi ir labi. Mums ir tiešām jāizvērtē, kā mēs varam palīdzēt visiem augu selekcionāriem, tas ir vienīgais veids, kā varēsim nodrošināt nepieciešamo progresu Eiropā. Priekšsēdētājs, paldies! Grūti nepiekrist. Hoislinkungs un pēc tam Makintājas kundze. Paldies Palsens kundzē par uh, ziņojumu. Daudzus aspektus varam atbalstīt. Mums nav nekādu iebildumu pret izpēti kā tādu, bet tomēr iezīmējās kāda problēma, jo izpēt, uz izpēti bieži vien ir spiediens, ka tā ir, ir jādodās noteiktā virzienā, bieži vien no uh, pašas, no lielajiem uzņēmumiem, no pašas nozares un arī no Eiropas Savienības. Uh. Iepriekš, tad pagātnē, pētījums finansēja cilvēku, kuriem bija tāds šīs komerciāls intereses bet pašlaik Eiropā ir ļoti daudz cilvēku, kuri vēlētos tātad nodrošināt atsevišķu sugu attīstīšanu, bet tajā pašā laikā ir arī vairākas sugas, kurās, par kurām šī interese ir zudusi. Es gribētu tiešām uzsvērt. Es ne, negribētu teikt, ka mēs varētu panākt 70% uzlabojumu gluži vienkārši investējot izpētē. Mēs vēlamies nonākt situācijā, lai mēs varētu pabrot 20 uh, miljardus cilvēku ar sarežoto. Ir skaidrs, ka pastāv arī sadales uh, problēmas. Ļoti daudz valstis pasaules daļu, kur pārtika tiek gluži vienkārši izmest ārā 50% no pārtikas. Uh, netiek patērēta. Daudzās valstīs ir problēmas ar uzglabāšanu vai transporta infrastruktūru. Tas nozīmē, ka saražotā pārtika gluži vienkārši nenonāk pie cilvēkiem, kam tā visvairāk vajadzīga. Tādas ir, ir vairākas aktuālas problēmas. Un um, nevar teikt, ka ģenētiskā inženierija ir vienīgā problēma, vienīgais risinājums. Aņu kungs pieskārās uh, kartupeļu problēmai. Uh, Tā ir problēma ar monokultūrām. Tas vienmēr ir ļoti viegli ievainojams šādos gadījumos, bet nevariem tik vienkārši apgalvot, ka ģenētiskā inženērija varēs atrisināt visas problēmas. Mums ir jāmaina mūsu pieeja. Mums ir jāuzlabo, piemēram, augsnes kvalitāte, ir jā, jāstrādā arī pie citiem aspektiem. Ir skaidrs, ka pagātnē ir pieļauts būtisks kļūdas, bet es nedomāju, ka visas šīs kļūdas var risināt tikai ar ģenētiskās inženērijas palīdzību. Ir Silvestri kungs ziņojums par augu reproduktīvo veselību. To es, kad skatos Silvestris kunga priekšlikumiem, man ir bažas par to, ka mēs nedodamies pareizajā virzienā domājot par daudzveidību. Uh, mēs izvēlamies tieši tādu pašu ceļu kā lielās starptautiskās kompānijas, mēs koncentrējamies uz ļoti šauriem maziem tirgus segmentiem un neveicinām bioloģisko daudzveidību. Mūsu darbs ir veicināt bioloģisko daudzveidību, mums ir jāinvestē mūsu resursi tādās šķirnēs, kas spēs izturēt klimata pārmaiņas bet to jau nevar izdarīt gluži vienkārši pielabojot gēnus. Tas ir tā. Mums vajadzēs izvērtēt, kādā virzienā dodas Silvestris kungs ziņojums, vai mēs izvēlēsimies to virzienu, ko izvēlās monopoli, vai arī mēs mēģināsim veicināt un iedrošināt un stiprināt taisnīgu līdzekļu sadali izpētē. Es domāju, ka komisijas priekšlikums uh, Vesakunga priekšlikumu nedod pareizajā virzienā. Es domāju, ka mēs varam noteikti sagatavot kaut ko labāku. Paldies. Makintārs kundze un tad Desakungs. Pirmkārt, es vēlētos pateikties Palsons kundzei par šo uh, ziņojumu. Tā ir ļoti svarīga tēma, kam esam pievērsušies un ir ļoti svarīgi uzlabot gan kvalitāti, gan ražīgumu Eiropas Savienībā. Es uh, konstatēju, ka tiek runāts par to, ka ir nepieciešama desmit gadi, lai izstrādātu jaunas šķirnes sēklas. Ja runājam par zāli, piemēram, tad ir nepieciešama 18 gadi. Mums tiešām ir jāpaātrina šis selekcijas process. Es domāju, ka mums ir rūpīgāk jāpievēršās pātrinātās selekcijas tehnikām. Es saprotu, ka ir diezgan daudz iespēju šajā jomā, un ir tiešām žēl, ka Eiropas Savienība šķiet automātiski noraida jebkādu ģenētisko modifikāciju formu. Es domāju, ka mums vajadzētu būt specifiskākiem un gūt labāku izpratni un par šo tēmu, un nevajadzētu automātiski atteikties no jebkādas, jebkādas ģenētiskās modificēšanas formām. Tātad, ja runājam par to, ka ir jāuzlabo ražīgums, mums tiešām vajag atcerēties, ka 80% no lauksaimnieciskās ražošanas vērtības rodas tikai no 3% Eiropas Savienības apstrādātās zemes. Ir ļoti lielas iespējas uzlabot augļu dārzeņu ražīgumu, kas sniegt būtiskus labumus Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Mēs varētu ierobežot uh, importa apjomus, ja mēs tiešām koncentrētos uh, jo īpaši uz augļiem un dārzeņiem. Šeit parādās arī vairāk aspekti, kam es nevaru piekrist. Mani kolēģi jau dažus no tiem minēja. Es domāju, ka mums vajadzētu īpaši pievērsties tam, kā tiek izmantota herbicīdi un fungicīdi. Ir um, vairākas ķimikālijas, kurus mēs sākam aizliegt Eiropas Savienībā, tomēr tajā pašā laikā mēs importējam augļus un dārzeņus no citām pasaules daļām, kur eh, tātad šis ķimikālijs tiek izmantots. Mēs sasaistām savu ražotāju rokas, un mēs viņus nolē, nostādām ļoti neizdevīgā pozīcijā, un pēc tam brīnamies, kamdēļ tik daudz tiek importēts. Tā ir vēl viena lieta, kas ir jāapsver, tad, kad domājam par kvalitātes un ražīguma uzlabošanu. Es domāju, ka ir īpaši liederīgi vienkārši uzbrukt lielajiem uzņēmumiem. Nav jau nekādu šaubu, ka arī mazajos uzņēmumos notiek ļoti daudz aktivitāšu, jo es pārliecinātu, un cik tās notiek manā valstī, manā reģionā. Es domāju, ka mums drīzāk ir vajadzētu izvēlēties līdzsvarotāku pieeja šajā jomā. Tomēr es saku paldies Palsens kundzei, ka esat pacēlis šo tēmu, paldies par jūsu ieguldīto darbu, un es noteikti piedāvāšu kādus grozījumus. Paldies! Paldies! Mākintērs kundzei! Desa kungs nākamais. Paldies! Paldies, Pālu! Paldies Pālsens kundzei par ziņojumu projektu. Tas noteikti ir pamats interesantām diskusijām. Un gala beigās esmu pārliecināts, ka mēs varēsim rast uh, labu kompromisu un kopīgu risinājumu. Uh, tad Has Haslingkungs teica, ka tad šo kartupeļu problēmu radīja monokultūras aspekts. Vai tas var norādīt, ka, teiksim, vietā, no kuras nāku, ka cilvēki audzē daudzus šķirnes pašu lietošanai ļoti mazās zemes platībās, bet viņi tāpatām saskārās ar šo kartupeļu slimību. Vai tad mēs varam runāt par kaut kādām monokultūrām, ja šķirnes tiek audzētas tikai pašu lietošanai? Man rodas jautājums, kādēļ uh, bioloģiskie lauksaimnieki izmanto varu kartupeļu audzēšanā. Tas gal galā ir smagais metāls. Esmu saņēmis vēstules no cilvēkiem, kas norāda, ka mums nevajadzētu aizliegt vāra izmantošanu, bet arī bioloģiskie lauksaimnieki saskarās subalāts slimību. Mums ir um, tāpat arī jādomā par lielo uzņēmumu lomu. Lauksaimnieciskā izpēte tiek izskausta no Eiropas. Ir skaidrs, ka zinātnieki dosies citur. Un ja mēs paskatāmies, piemēram, kā, cik daudz Nobel balvas ir piešķirtas par lauksaimniecisko izpēti Eiropas zinātniekiem, nu tad tādu nav. Šīs balvas tiek piešķirtas citiem. Man nav nekāda iebilduma iegādāties, piemēram, mašīnu Volkswagen no liela startautiska uzņēmuma. Um, es, piemēram, nevaru iegādā, nevar atļauties uh, nopirkt automašīnu no kāda ražotāja Elzasā, kur lētākais piedāvātā mašīna maksā 500 tūkstošu eiro. Tas ir krietni pāri maniem budžetam, un tad labāk izvēlēšos lielas startautisku uzņēmumu piedāvāto kompāniju mašīnu, ko var atļauties. Manuprāt, runājot par amatniekiem, Elzas amatniekiem, viņš nedomāja Peugeot firmu, kas arī ir multinacionāla uh, firma, bet atrodas Elzasā, bet tagad joks pie malas. Manuprāt, ka mums vajadzētu saprast to, ka pateicoties uh, augu selekcijas nozarei Eiropas eh, lauksaimnieki ir pēdējo 70 gadu laikā bijusi ražīgi un pateicoties eh, šai nozarei pārtika vairs nerada bāžas lielam skaitam mūsu līdzpilsoņu, pat ja tīri ekonomisku iemeslu pēc eh, tā aizvien ir atsevišķu daudzu cilvēku rūpju centrā. Domāju, ka runājot par tiem izaicinājumiem, ka, ar kuriem mēs saskaramies, piemēram, sas, klimata sasilšana, termiskais šoks, mums ir vajadzīga varietāšu izpēte, lai varētu šajā cīņā uzvarēt. Un, manuprāt, nevajadzētu bremzēt šo izpēti. Pēc tam tālāk ir runa par šo pētījumu rezultātu e, izmantošanu, bet politiski mums jāiesaistās, lai ikvienam pētniekam būtu piekļuve esošai, pie esošā ģenētiskā materiāla, un mums ir jādara viss, lai novērstu to, ka bioloģiskā daudzveidība kas sniedz lielisku ģenētisku eh, potenciālu, ka to piesavinātos citi. Polsens kundze. Manuprāt, ļoti labi. Lielās, lielos vilcienos ir norādījis jautājums par 5.7. punktam, savukārt 14. un 5. punkti ir pārāk mazinojuši. Mums ir tāda variatāla izpēte. Uh, Eiropā, kas nav lielu multinacionālo grupu kopā un kas katru gadu atbalsta mūsu e, tirzniecības bilanci. Manā valstī pagājušajā gadā varietā šķirņu eksports, sēklas eksports bija 21 airbusa ekvivalents. Pilnīgi skaidrs, eksploat, eksportē 21 airbusu. E, tas e, E, neizskan e, e, tik daudz ziņās, tā tad mēs esam varējuši saglabāt vietu ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē. Ja mēs nedosim iespēju attīstīties Eiropas izpētē, lai varētu pārdot Eiropā un pasaulē, tad rītdien mēs atradīsimies dažu amerikāņu grupu rokās. Domāju, ka mums ir tāpēc jādara viss, lai mēs varētu atbalstīt mūsu Eiropas sēklu audzētājus. Šel. Paldies, Mišēl. Tagad gribu atbildēt Agnū Mārtiņš. Paldies, ka devāt man iespēju atbildēt, ko Haslings ir teicis par kartpeļblait, es varu nodrošināt, ka kartpeļi nav audzināti kā monokultūra apvienotā karalistē. Lielākā daļa viņi ir at, atšķirība no 5 līdz 6 gadu, jo tur ir root ilworm, pa, saknes starps. Un tad, tad nav monokultūra kartupeļiem apvienotā karalistē, bet blight rodas no laika apstākļiem, kad mitrums un temperatūra ir kaut kāda pārsniedz zinām mēru, 24 vai 48 stundas, tad šīs šūniņas pavairojās un viņi teica, ka tas varētu nekad vairāk nevarētu notikt, jo mums būtu karstas un sausas vasaras, un tad, tad tā vajadzētu būt pagātnē. Bet zaļā lobby vienkārši runā muļķības par kartupeļu blaitu. Paldies, Mārtiņ! Alberts ir atstājis telpu, es gribēju viņam teikt, ka varš, var nav smagais metāls, tas ir kaut kas cits, bet, bet kapars ir izmantots komerc lauksaimniecībā un vīnu ražošanā. Jo viņš teica, ka tā būtu problēma ar organisko lauksaimniecību. Es esmu audzinājis kartupeļus, tā kā es neesmu pilnīgi neziņa, bet es gribēju runāt par kartupeļu badu, jo cilvēki pārāk nosliecās uz vienu sugu, un tas ir, ko es gribēju teikt, ka nevajadzētu jāuzmanās no monokultūrām un veidot daudzveidību. Un ir problēma ar ģenētisko daudzveidību, jo tad mēs esam trausli un mums ir jānotūr daudzveidība, mums ir jāpaliek pie daudzveidība, tā ir tā kā apdrošināšanas polis, mums ir jābūt plašs spektrs, lai mēs neesam atkarīgi no vienas sugas, jo tas varētu būt riskanti. Mums ir jāpatur prātā, ka starptautiskās filmas ir ķimikālijas firmas. Monsanto ir ķimikālijas ražotājs, nevis sēklu ražotājs. Un viņi ieguld ļoti daudz naudas sēklās, jo viņi grib kopā pārdot sēklas ar pesticīdiem. Tāpēc šīm starptautiskiem uzņēmumiem ir tik liela interese izplatīt savus sēklus. Zaudējot tirgus daļu, vai lielās firmas viņi pārpērk mazās firmas, lai viņi iekļaut viņu savā sēklu stratēģijā, un mums ir jākļūst aktīvākiem. Labi, paldies! Es gribētu pateikties visiem kolēģiem, un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Mums ir pārstāvs no Sanko ģenerāldirektorāts, mums ir dāma, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Polsens kundzei, kad viņi pacēlus šo svarīgo jautājumu par augu selekciju un lai nodrošinātu pārtiks drošību 21. gadsimtā. Eiropas Savienībai ir arī globāls pienākums, jo Eiropas Savienība ir ļoti kompetenti sēklu ražotāji un lielākais sēklu eksportētājs un liela tirgus daļa, kas ir ļoti svarīgi komisijai, un mēs visi dalamies bažām, kad pazudīs biodaudzveidība, kas ir noticis, ir, kad lauksaimniecības rajonos zūd bio daudzveidība, jo mazāk sugas tiek izma, iestādītas un pārtika, ko mēs patērējam, tad 60% no lauksaimniecības graudaugi tiek ražot Eiropas lauksaimniecībās, bet mēs ļoti ierobežot skaitu graudaugs mēs patērējam jo tas ir augu sugu līmenī. Daudzveidība ģenetiskos resursos ir ļoti svarīgi augu selekcijā, ir ļoti svarīgi saglabāt ģenētiskos resursus ģēnu, gēnu bankās un būt, lai būtu pieejami gēnu resursi no visas pasaules, jo tad viss selekcionārs saņem materiāls no turienes un tātad būtu ļoti svarīgi ir starptautiskais hartu par līgums par eh, daudz, bio daudzveidību. Runājot, kad mums ir trūks resurs un būs izaicinājumi pārtiks ķēdēji, būs mazāk ūdens, mēs baidamies no augu slimībām, un ir ļoti svarīgi, kad pārtiks graudaugi tiek izmantot un jauns sugas tiek selekcionēts, un kad šī augu selekcijas ir pārbaudītas. Un Sanko juridiskais priekšlikums aizliegt reproduktīvos materiālus, un tur mēs esam centušies novest augu selekcionēšanu pareizā virzienā, un lai viņi būtu slimību, pret slimībām un pret sausumu, un mēs arī esam centušies tirgus pieeju jaunajām augu veidiem. Un arī ir runa, ka būtu pieejama augu materiālu lauksaimniekiem. Lai būtu efektīvu augu selekcija, tas nav tikai process par daudzveidību, bet arī par tehnoloģiju. Vienīgā tehnoloģija, kas tiek regulēta Eiropas Savienības līmenī, ir un komisijas skatās, skatīties uz daudziem augu selekcijas metodēm, runājot par ģenētisko inženieri. Ziņojumā Svalbard, tad Svalbard ziņojums ir ģenētiskais, ģenētiskā banka, tā ir ilgtermiņa banka, lai saglabātu ģenētiskos resursus, kad nacionālās gēnu bankas varētu nedarboties. Mēs gribētu atsaukties uz Eiropas graudaugu tīklu, kur Nacionālās gēnu bankas piedalās, un tas varētu būt attiecināms uz augu selekciju. Mēs bieži dzirdam, kad augu selekcija un sēklu produkcija dominē dažas lielas starptautiskas firmas. Tas varētu būt globālā mērogā tā varētu būt, bet Eiropā tas tā nav, jo mums ir informācija no sēklas nozars, ka 70% no pārdošana ir no MVU firmām, uzņēmumiem, un mums ir daudz mikro uzņēmumu, kas darbojas šajā jomā. Tas ir atkarīgs no sugas, vai tie ir dārzeņi, varētu būt lielāks firmas, bet gan lauksaimniecībā mums ir ļoti daudz mikro uzņēmumu arī augļos un vīnu Eiropas Savienības likumdošana par augu reproduktīvos materiālus dod vienādu pieeju jebkura veida uzņēmumam, un tāpēc mums ir arī vienreizēji situācija Eiropā, ka mums ir daudz mikro uzņēmumu un maz un vidēji uzņēmumi, salīdzinot ar Amerikas Savienību, sa, Savienotām valstīm, kur nav regulas par sēklu ražošanu, un tur ir lielas firmas, kas paļaujās uz savu e, reklāmas un mārketinga iespējām. Un tad visbeidzot par bio daudzveidību es gribētu noslēgt sakot, ka komisijas priekšlikums par augu reproduktīvos materiālus, vairāk pasākumu ir veikti, lai būtu vieglāk pieeja tradicionālām sugām, veidiem un lai būtu pieejam visādi veidi augu materiāls un tos varētu vest tirgū mikro uzņēmumu vai mazu un vidēju uzņēmumu. Tātad mēs daram cik mēs varam šajā jomā. Paldies! Grazie alla um, ehm, DG Sanko. Liels paldies komisijai. Tagad došu vārdu re referentei Polsan kundzei. Paldies priekšsēdētāji un paldies kolēģi! man ir jāsaka, kad es biju do, iedomājusies, kad būtu liels darbs, lai uzsākt šīs debates. Bet tieši tā, ka tā ir tā kā pulvermuca. Es neuzskatu, ka lielas firmas ir uzre, automātiski ir sliktas un ka mazas firmas ir sliktas, nav tik vienkārši. Formulējums šajā tekstā ir pamatots uz, starp citu, kad lielākās Eiropas firmas, Vācijas BASF, ir de facto pārvietojuši savu ģenetiskos pētījumus no Eiropas uz ASV, un līdz ar to mēs zaudējam ko es vēlējos veikt ar šo formulējumu, ir nevis uzbrukt piecajām vai sešajām starptautiskām firmām, bet skatīties, kā mēs varam atjaunot šādu veidu pētījumus Eiropā. Un, ja jūs skatāties to paralēli ar 21. punktu manā atzinumā, jūs varat skaidri redzēt, ka mans mērķis ir, lai nodrošinātu, ka mums ir kopēja Eiropas rezerves, lai mūsu MVU un arī mūsu lielās firmas var attīstīties tālāk, bet mums ir jādalās pamat pētniecībā un tādu pētījumu rezultāti ir jābūt pieejami visāda veida uzņēmumiem, kas arī mainīs šos pētījumu rezultātus tirgus vērtīgā produktā, jo skādi ir detaļās. Un viens arī milzīgs izaicinājums ir, kad mums ir vajadzīgs saglabāt ģenētisko un kultūrālo atšķirību, diversitāti un arī attīst, bet tani pat laikā attīstot lauksaimniecību. Es domāju, ka de, 3. decembris ir termiņš, kad iesniegt grozījums. Lūdzu, iesniedziet savus grozījumus, sniedziet priekšlikumus un vienosimies veikt ļoti plašu, padziļinātu debati, kas ir domāti, kur domā par nākotni. Mēs varbūt nevarēsim konkrēts lēmums pieņemt, ko es esmu teikusi, ka mums ir jāuzdod inteliģents jautājums, lai būtu pilnības, pilnīgas debates, jo tas ir būtiski visai pasaules pārtiks pārtikai, un tā ir arī pirmsākums, lai mums varētu noturēt daudzveidību Eiropā un saglabāt mūsu lauksaimniecību, kas līdz šim ir bijusi veiksmīga. Es gribētu to turpināt. Un tad galu galā mums nevajadzētu veikt likumdošanu par tehnikām, bet arī par rezultātiem no dažām tehnikām. Es beigšu ar vienu salīdzinājumu par tehnikām. Ja mēs gribam labot savu māju, vajadzīgs ir āmurs. Āmurs ir vērtīgs, darbarīgs, bet jūs varat arī nogalināt savu kaimiņu ar to. Tā kā tehnoloģija nav tik svarīga, cik kā mēs izmantojam to tehnoloģiju. Paldies! Paldies, Marija! Pašinic, pašiniciatīvas atzinums ir ļoti svarīgs, un mēs tagad beigsim par lauksaimniecību, un tad turpināsim ar politisko grupu koordinatoriem, un šodienas komiteja sāksies pulkstens trijos.